Eh, Barī Matlēna informēja mani par to, ka sākot ar 20. septembri šajā gadā noliek mandātu. Parlaments to pieņem zināšanai un saskaņā reglamenta 4. panta 1. daļu akceptē šo lēmumu kompetentās Nīderlandes e, iestādes par to e, saņēmā informāciju, ka Madlēnas kungu no 2012. gada 3. oktobrā aizvieto Patricija Kamenes kundze sveicu Vanderkamenes kundzi mūsu vidū saskaņā ar reglamenta 3. pānta otro daļu ar, ir pilnvarota piedalīties e, parlamenta sēdēs līdz mandāta apstiprināšanai apstiprināšanai. Pie, iepriekš viņai ir raktiski jāpliecina, ka viņa neveic nekādus pienākumus, kas būtu pretrunā ar Eiropas parlamenta deputātu darbu. Juridiskā komisija šī gada 17.